Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu, uzreiz ķersimies pie balsošanas un vēlējos pateikt, ka brīvā mikrofona procedūras ietvaros un arī pieprasot balsojumu paskaidrojumu, tad, kad procedūra jau ir uzsākta, neviens vairs nevar pieteikties. Es kolēģiem to lūdzu likt aiz ausi, cevišķi tiem, kas ir pirmoreiz šeit parlamentā ievēlēti, un vēlējos to vienkārši tagad atkārtot. Mēs šodien it kā pieļāvām dažas izņēmumus, bet nākotnē būsim nepiekāpīgāki. Saskaņā ar darba kārtību mēs balsosim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Gvinēju, un pirmais ir sešpaltisko grupu iesniegtais rezolūcijas priekšlikums, un pēc tam arī grozījumi. Tātad balsojam par numuru desmit. Tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 73 kolēģi piedalījās balsojumā, 33 par, 34 pret, 6 atturējās noraidīts. Higgins kungs, lūdzu. S sorry. Es atvainojos priekšstādātāji. Es neesmu paņēmis līdzi savu balsošanas kartīti, bet es vēlējos balsot par šo rezolūciju. Mēs to atzīmēsim protokolā, bet īstenībā tas neko nemaina balsojuma iznākumā. Un tik un tā eh, rezolūcijas priekšlikums ir noraidīts. Vienu balstu neko nemaina. Lūdzu, vēl kāds par procedūru. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, es arī nepaņēmu savu balsošanas eh, kartīti un es vēlēšu balsot pret. Viss tiks atzīmēts protokolā. Jūs to varat, protams, arī iesniegt rakstiskā veidā. Un, ja būs, piemēram, kāds balsojums ar ļoti maz balsu pārsvaru, nu varbūt tas kaut ko ietekmēs tālāk. Pirmais grozījums, ALDE grupa to iesniegusi un arī Zaļo un Brīvā Eiropas alianse. Tātad pirmais grozījums, kurš ir par? Pret? Atturas? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniskā kārtībā par šo grozījumu. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 32 balsis par, 37 pret, noraidīts. Un der Antrag ist abgelehnt. Ich lasse Abstimmung über den Gem Balsojam par visu grozīto rezolūcijas priekšlikumu. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Haben alle Kolleginnen und Kollegen ab. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 74 kolēģi piedalījās balsojumā, un 74 nobalsoja par. Vienbalsīgi pieņemts. Un e, visi, visi rezolūcijas priekšlikumi tiek aizvietot ar jauno tekstu redakciju. Saskaņā ar darba kārtību balsosim par septiņiem rezolūcijas priekšlikumiem, kas skar Irānu. Sākumā balsosim septiņu politisko grupu iesniegto rezolūcijas priekšlikumu. Uh, Un tagad balsojam par numuru 8, tas ir dalītais balsojums. Kurš ir par? Pret? Atturas? Grozījums pieņemts. Tagad balsojam par uh, visu tekstu. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts un e, visas iesniegtās rezolūcijas tiks aizstāts ar jauno teksta versiju. Tālāk balsojam par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Šrilanku un sākumā balsosim par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniegušas sešas politiskās grupas. Un e, tā tad jaunā versija, tā tiks pieņemta aizstās e, līdzšinējās tekstu versijas. Numur viens, tā tad pirmais grozījums iesnieguši zaļie un Eiropas brīvā alianse, kurš ir par. Pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par astoto punktu, kas par pret atturas pieņemts. Numur 11, trešais grozījums iesnieguši zaļie un Eiropas brīvā alianses, kurš par pret pret, atturas, pieņemts. Trešais apsvērums. Tomas Mankungs vēlējās piedāvāt mutisku grozījumu. Mankungs, lūdzu, priekšsēdētāji kungs, trešajā apsvērumā vajadzētu šo fragmentu svītrot no teksta, jo Tisai Nagajana kunga jautājums uh, vēl nav ticis noskaidrots, bet kopīgajās sarunās mēs eh, vēlējāmies tomēr eh, šo atsauci izņemt no teksta, bet eh, varbūt, ka pēc tam varētu pie tā atgriezties. Tā tad jūs vēlaties izņemt ārā trešo apsvērumu no teksta. Vai kāds kolēģis ir pret Tomasa Mannu? Labi, balsojam par Tomas Manna uh, mutisko priekšlikumu izņemt ārā trešo apsvērumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto rezolūcijas priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. 63 kolēģi nobalsoja, 60 no viņiem par, 3 eh, atturējās, pieņemts. Wir sind damit am Ende der Abstimmungen. Ich darf noch mitteilen, dass die EVP. Esam beiguši balsot, vēlējos tikai pateikt ka Tautas partijas grupa piedāvā uh, savu kolēģi Djurī kungu iecelt par uh, locekli Finanšu krīzes apkarošanas komitejā. Sa Pauselta kungs vēlējās,